Prim... Dargie kolēģi, es gribētu ķerties pie balsošanas un tagad došu vārdu Brenda Bornam. Uh, Edborn kungam. Uh, thank you, Mad. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ceru, ka jūs man sadzirdzēsiet šajā troksnī. Es gribētu pajautāt priekšsēdētājs kundze, varbūt jūs man varēsiet atbildēt. Varbūt jūs man varētu pateikt, kād šajā parlamentā. Mm, mājā tiks atrasināta problēma ar liftiem, lai mēs tiekam no saviem birojiem uz šejieni, un tad, kad mēs tuvojamies šai telpai, tad ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas visi mums cenšas iegrūst kaut kādus prospektus rokās. Un es tiešām priekšsēdētājs kundz gribētu lūgt, lai tam tiek darīts gals. Grazie, honorevo. Paldies Bradborna kungam par jūsu priekšlikumu. E Jūsu lūgumu mēs darīsim zināmu, tāpēc, lai tas tikko darīts šī jautājuma risināšanai. Tālāk ķersimies pie balsošanas. Un vispirms ir paziņojumi. Kompetentā komiteja ir šādā veidā ratificējusi tekstu, kas bija pieņemts Eiropas parlamentā, kas attiecās uz būvniecības pro precēm. Un tas pants tiek uzskatīts kā pieņemts, ja vien 48 stundu laikā politiskā grupa, kurā uh, būs vismaz 40 deputāti, nepiedāvās. Uh, balsot par to. Tālāk, kas attiecās uz 211 panta trešo paragrāfu. Tad šeit tiek piedāvāts interpretēt 56. un 50. pantu šādi. 56. pants balstoties uz 56. pantu trešo paragrāfu kompetentā komisija nolēma, ka Nav nepieciešams asociēt šai procedūrai neko papildus. Šeit ir runa par ekskluzīvu kompetenci, un tas ir no jauna jāizskata parlamentā, kas attiecās uz trešā paragrāfa ievilkumu. Tad kompetentā komiteja parlamentam atļāva izlemt, kad ir uh, piemērotais brīdis, lai izskatītu šo procedūru tālāk par 50. pantu, par priekšsēdētāju konferenci. Visās šajās procedūras fāzēs tiek izmantotas kompetentās komitejas tiesības un ir nepieciešams sadarboties ar asociēto komiteju, un grozījumi tiek izskatīti komitejā. Gadījumā, ja kompetentā komisija neatzīst asociētās komitejas priekšrocības, tad pirmās pieņemtie lēmumi ir derīgi. nu, tāda uh, interpretācija tiek pieņemta, ja neviens neiebilst. Un mēs sāksim tad uh, tādā veidā strādāt jau uh, trešdien, 16. februārī. Nu, un tagad sāksim balsošanu. Darba kārtība paredz balsot pēc vienkāršotās procedūras par Žalīku kundzes ziņojumu. Tas ir EK un Dienvidāfrikas Tirniecības attīstības un sadarbības nolīgums. Sāksim balsot par šo mm, ziņojumu. Nomināli balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. La relazione è. Rezultāts ir pieņemts. Dienas kārtībā mums ir paredzēts balsot pār kopas ziņojumu e, Eiropas Savienība, Islanda, Liechtensteina un Norvēģija. Sākam balsot, kas pār, kas pret, kas atturas pieņemts. Hautkarta kungs vēlas izteikties, lūdzu. Mm, es gribētu pateikt, ka man nedarbojās šeit balsošanas aparāts. Prego l'onorevole Cofferati. Cofferati, lūdzu. Man arī nedarbojas balsošanas aparāts, nevar balstot. Jā, tehniskais dienas, ņems vērā to, ko jūs teicāt tālāk, bet darba kārtībā mums